Señorías, Dāmas un kungi, pirmais darbas kārtības punkts ir mutiskais jautājums komisijai par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību. Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem noteiktie pagaida ierobežojumi attiecībā uz Eiropas Savienības darba tirgu. Un tas ir jautājums no Plāmas kundzes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisāri. Prezentācijā par stāvokli Eiropas Savienībā Eiropas, ko, Savien, e- Eiropas komisijas prezidents Barozo kungs sacīja, ka nodarbinātības palielinājums ir ārkārtīgi būtisks faktors visai Eiropas Savienībai. Vēl jau vairāk mēs visi esam paziņojuši par savu atbalstu centieniem panākt Eiropas Savienības mērķus tuvākajiem desmit gadiem attiecībā uz nabadzības samazināšanu un nodarbinātību. Šodien mēs pieņēmām vadlīnijas un mēs uzaicinājām komis padomi ņemt vērā šīs vadlīnijas komisārkungs. Ja mēs patiešām vēlamies panākt šos mērķus, ja mēs tiešām vēlamies, lai Eiropa kļūtu par vadošo spēku konkurences ziņā, ja mēs tik tiešām vēlamies, lai Eiropa darbotos savu pilsoņu labā, tad tiesības uz darba ņēmēju pārvietošanās brīvību ir ļoti būtiskas. Brīva darba ņēmēja pārvietošanās ir viena no pamat brīvībām mūsu Eiropas Savienībā, un spēcīgs iekšējais tirgus var tikt panākts tikai tad, ja pilnībā tiek atvērts darba tirgus. Saskaņā ar komisijas paziņojumu no 2008. gada novembra Mobilitāt, darba ņēmēja mobilitātes plūsmas ir pozitīvi ietekmējušas ekonomisko izaugsmu Eiropas Savienībā. Rumānijas un Bulgārijas darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir pozitīvi ietekmējusi izcelsmes valsti, būtiski neietekmējot negatīvā veidā ne algas, ne darba vietas ko viņam vietējie. Ekonomisko krīzi vairs nevar izmantot kā uh, ieganstu, lai saglabātu šos ierobežojumus darba tirgu, jo šādi ierobežojumi tikai panāks to, ka Rumānijas un Bulgārijas pilsoņi iesaistīsies dažādās nelikumīgās eh, darbībās vai darbos Eiropas Savienības dalību valstu teritorijās, un līdz ar to būs dažādi pārkāpumi attiecībā uz darba atļaujas iegūšanu. Un sekas būs tādas, ka būs aizvien vairāk nelegālo strādājošo un uh, tiesību liekšana tādu tiesību, kas attiecas uz sociālās uh, nodrošināšanas tiesību koordināciju. Rumānija un Bulgārija uzskata, ka pašreizējā ekonomikas kontekstā tādu barjeru likvidēšana, kas uh, skar darbņēmē pārvietošanās brīvību Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem, palielinās iespēju stāties pretī tiem izaicinājumiem, kas šobrīd ir aktuāli. Komisāra kungs, man ir jautājums. Es vēlos, lai šī Eiropas komisija būtu sabiedrotā. Es vēlos, lai komisija sniegtu institucionālo atbalstu. Mans jautājums ir tāds, kāds pasākums jūs spērsiet, lai tās dalība valsts, kas joprojām ievēro šādus ierobežojumus, tos atcelt. Paldies! Paldies! Lams kundze! Un tagad komisārs Dalīkungs. Priekšsēdētāji, godātie deputāti! Darba ņēmēju brī... pārvietošanās brīvība ir Eiropas Savienības pamatprincips. Līdztekus kapitāla pakalpojumu un preču tirgumu. Tā ir vienotā tirgus sastāvdaļa un tā ir palīdzējusi padarīt Eiropas integrāciju par veiksmu stāstu. Kā jūs visi labi zināt, pirmajos septiņos gados kopš Rumāniju, Bulgāriju, pirmajos gados, kopš Bu Rumānija un Bulgārija ir eh, Eiropas Savienības dalībvalsts, šo valstu pilsoņi nevarēs izmantot darbņēmē pārvietošanās brīvības tiesības. Tas ir pārējais periods, un to paredz pievienošanās līgums, kas ļauj citām dalību valstīm eh, ar novēlošanos ieviest Eh, likumdošanu uz maksimumu septiņiem gadiem attiecībā uz Rumānijas un Bulgārijas darba ņēmēju pārvietošanos brīvību. Kad 2007. gadā Rumānija un Bulgārija pievienojas Eiropas Savienībai, jau desmit valsts izlēma atvērt savu darba tirgu Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem. Šodien šis skaitlis ir pieaudzis līdz 15 dalību valstīm un tikai 10 dalību valsts turpina piemērot ierobežojumus. Ir vērts pieminēt, ka to 10 dalību valstu vidū septiņas attiecina mazāk stingras efektīvas procedūras mm, nekā tas bija gadījumā, kad pirms Rumānija un Bulgārija iestājās Eiropas Savienībā. Un jautājums ir par to, vai šos te pārējas eh, noteikumus un uh, ierobežojums būtu jāuzskata tikai par atsevišķās dalību valsts jautājumu vai kā citādi. Komisijai nav nekādas lomas šajā ierobežojuma ziņā, taču komisija principā atbalsta brīvu darba ņēmēju pārvietošanos. Turklāt komisija ir eh, vienmēr norādījusi, ka dalībvalsts, kas piemēro ierobežojumus, to dara saskaņā ar pievienošanās līgumā noteiktiem noteikumiem. Komisija arī vairāk kārt ir uzsvērus, ka šie pagaidu nosacījumi ir tik tiešām uz laiku un ka dalībvalstīm pakāpeniski jāatver savu darba tirgi un nebūtu jāgaida līdz šie septiņu gadu perioda beigām. Uh, par eh, šiem pārējais pasākumiem izstrādātie ziņojumi norāda, ka 2004. un 2007. gada paplašināšanās seks ir pozitīvi ietekmējušas ekonomiku un eh, pieaugums pēc darba spēka ir palielinājies. Un tas ir tā saglabājies arī pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā. Komisija turpina mudināt dalību valstis apsvērt eh, darba tirgus atvēršanu, tā skaitā ņemt vērā šos ziņojumus, bet nav detalizēta informācija attiecībā uz sociālo situāciju darbiniekiem eh, no tām dalību valstīm, kas Eiropas Savienībā pievienojās nesen. Uh, Tas ir dalība valsts, attiecīgo dalību valstu ziņā. 2007. un 20, 2008. gada ziņojumos komisija norāda, ka ierobežojumi nebūtu nevienmēr noved pie darba tirgus aizsardzības un um, tas var aizkavēt darba tirgus pielāgošanos. Vēl jau vairāk šādi pārējas nosacījumi var palielināt nelegālā darba uh, efektu un eh, tāpat ir arī pārliecinoši pierādījumi par to, ka pilsoņi no jaunajām dalību valstīm ir eh, stājušies nelegālos darbos tieši tādēļ, ka pastāv šādi ierobežojumi. Un tas nozīmē, ka eh, šeit ir dažādi apstākļi, kas jāņem vērā. Uh, un darba ņēmēja pārvietošanās brīvības ierobežojumi rāda papildus šķēršļus. Komisija nevēlas izstrādāt īpašu pētījumu par um, viestrādnieku ietekmi uz dalību valstu darba tirgu, ņemot vērā, ka ir ļoti grūti savākt attiecīgus datus. Taču jautājums par likumīgajiem Rumānijas un Bulgārijas eh, strādājošiem citās dalība valstīs eh, tiks izstrādāt un nākotnē tiks eh, izvērtēti arī šie pārējais pasākumi attiecībā uz Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem, ja šīs divas valstis to lūgs. Komisija arī turpinās veicināt dažādus pasākumus sadarbībā ar dalību valstīm. Komisija saprot, ka tas fakts, ka Bulgārijas un Rumānijas strādājošiem joprojām ir noteikti ierobežojumi, var tikt uzskatīts par diskriminējošu. Es gribētu uzsvērt, ka pārējais pasākumi darba ņēmēja pārvietošanās brīvības jautājumos, apspriest arī iepriekšējo paplašināšanās kārtu laikā, un šie pārējais pasākumi attiec ne tikai uz Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem, bet arī uz pilsoņiem no astoņām dalību valstīm, kas pievienojas 2004. gadā taču pašreizēja pārējais pasākumi ļauj lielāku elastību dalību valstīm, tās atļauj dalību valstīm izlemt, kad eh, tās šos ierobežojumus atceļ šo septiņu gadu laikā, ņemot vērā katrā dalību valstī esošo nodarbinātības situāciju. Taču diskriminācija attiecībā uz Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem, kas nevar brīvi strādāt tajās dalī, desmit dalību valstīs, nav diskriminācija pēc juridiskās pamata, lai gan Eiropas Savienības dibināšanas līguma 18. pāns aizliedz diskrimināciju. Šie pārējais pasākumi, kas ir pievienošanās līgumā iekļauti, uh, satur dažādas nosacījumus, līdz ar to nav uzskatām par diskrimināciju. Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem noteiktie pagaida ierobežojumi, līdz ar to nav pretrun, pretrunā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Paldies! Muchas gracias, señor komisario. Paldies komisārkungam! Un tagad es dodu vārdu grupu pārstāvjiem, un pirmais EPP pārstāvis Manna kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Septiņu gadu pārējais periods līdz pilnīgai pārvietošanās brīvībai attiecībā uz 2004. gadā par dalību valstīm kļuvušajām valstīm Vācijā un Austrijā tika izmantots maksimāli ar 2 plus 3 plus 2 regulējumu attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju Vācija tajā otrajā posmā no 9. līdz 11. gadam arī izmanto visu šo pieņa, pil, pilno laiku. Komisārs norādīja, ka ir desmit dalība valsts, kurās vēl ir ierobežojumi, un tas nav bez saviem iemesliem, jo dalība valsts ir guvuši dažādu pieredzi. Tas nav diskriminējoši, jūs norādījāt uz 18. pantu, ka tie ir uh, laikā ierobežot un pakāpeniski ir ieviests izmaiņas. Es domāju, ka tas ir tāds svarīgs politisks pamatlēmums. Mēs esam guvuši pieredzi, ka ja pirms laika atsevišķos ierobežojumus, tad ir eh, ļoti rodas bīstam situācija nodarbinātības ziņā. Tas attiec arī uz zemāk kvalificētājiem darba vietām un eh, manā valstī, Austrumvācijā, mēs redzam, ka ierobežojumi ir jāpatur spēkā tādēļ, ka šīs pieredzes atšķiras. Bet, protams, tas arī var īstermiņā radīt izmaiņas, par kurām mēs vēl neesam īsti sapratuši, kas tas ir. Un tāpēc mēs ierosinam izstrādāt pētījumu par uh, ietekmi, ka, ja nelegālie strādnieki pārkāp likumdošanu, tad eh, to nevar darīt par labu ne ar kādiem statistikas datiem. Es joprojām iestājos par to, ka vajadzētu nodrošināt ļoti spēcīgu kontroli, lai cīnītos pret nelegālo darba spēku, pret dažādām nelikumībām, jo tas, to mēs esam parādā likumīgajiem darbiniekiem. Mums ir ļoti nozīmīgs kopējs uzdevums, lai nodrošinātu uh, no 2012. gada pilnu pārvietošanās brīvību, un līdz ar to gan ieguvumi, gan dažādi riski piedar pie tā visa, bet mums ir jāapstrādā fakti, jādiferencē, mums ir jāīsteno diskusijas, un, jo tikai tā mēs varam novērst izstumšanu, novērst to, ka mēs strādājamies cits pret citu, nevis visi kopā. 2009. gada decembrī es veicu aptauju, uzdevu jautājumu arī Eiropas komisijai, vai ir uh, kaut kāda pētījuma par uh, darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, un atbildi ir tāda, ka uh, Eh, šī pārvietošanās brīvība ietekmē ekonomiku pozitīvi un nav nekāda negatīva ietekme. Komisāra kungs, tas ir par maz, toreiz jūs vēl nebijāt komisārs, bet ir svarīgi, lai jūs komisija saprast, kādas ir tās bažas, bet tajā pašā laikā ieguldīt arī zināšanas par nepieciešamajām izmaiņām par um, argumentiem, kāda ir gan vecajās, gan jaunajās dalībvalstīs. Paldies! Paldies! Turpina priekšsēdētājs, un tagad es dodu vārdu sociālas grupas pārstāvim Kalfinu vārdam. Priekšsēdētāja kungs, paldies! Komisāra kungs! Es vēlētos, lai mēs izmantot šīs debatas un grieztos pie to dalību valstu valdībām, kuras joprojām piemēro dažādu veidu ierobežojumus Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu brīvai pieejai šo dalību valstu darba tirgiem. Es uzskatu, ka tas ir ne tikai Eiropas Savienības principu ievērošana, proti iedzīvotāju brīvu pārvielu, pārvietošanās, arī no ekonomiskā viedokļa raugoties darba spēka brīva pārvietošanās rada tikai pievienoto vērtību. Tādējādi tajās jomās, kurās dalību valsts pašas tirgū nepietiek ekspertu, viņi var šos eh, strādniekus saņemt no citām dalību valstīm. Piemēram, eh, šāds, eh, šāds piemērs ir vairākās dalību valstīs. Uh, Šobrīd Bulgārijas attālajos reģionos jau ir problēma ar medmāsām, jo šobrīd šīs medmās ir pārvietojušās uz Anglijas un Francijas attālajiem reģioniem. Runājot par ekonomiku, jauno dalību valstu strādnieki ir augsti kvalificēti strādājošie, kuri var palīdzēt jebkurai ekonomikai. Tas var veicināt gan konkurētspējas palielināšanos, gan arī citas pievienotās vērtības. Tas, ka jauno dalību valstu strādnieki it kā izspiež no dalību, no, no tirgus vietējos strādājošos ar zemākām algām, ir tikai populistisks sauklis. Protams, ka gan Bulgārijas, gan Rumānijas strādniekiem ir nepieciešama nauda, lai samaksātu ikdienas maksājumus un nosūtītu bērnus skolā jo cik gan lielā mērā zemāka var būt alga Bulgārijas un Rumānijas strādājošajiem. Arī komisijas veiktais pētījums to pierāda. Saskaņā ar šo ziņojumu uh, E, migrantu pieaugums citās dalību valstīs ir mērāms 0,2-0,5% apmēros. Līdz ar to nebija novērojams tāds milzīgs migrācijas vilnis no jaunajām dalību valstīm uz vecajām. Es uzskatu, ka e, ar piemērojamajiem argumentiem šobrīd e, brīva pieeja citu dalību valstu tirgumu ir jānodrošina. Mēs vēlētos, lai komisija pavisam nodrošinātu mums pieejamos datus. Paldies Kalfin kungam, un tagad es dodu vārdu Altgrupas pārstāvim Valjāna kungam, Valjāns kundzei. Godātie kolēģi, jau otrdien Baroso kungs paziņoja, ka vienotā tirgus veicināšana un tirgus atvēršana ir viena no viņa prioritātēm. 18 gadus pēc iekšējā tirgus paveikšanas iekšējais tirgus vēl joprojām nav pilnībā stājies spēkā. Es atbalstu Brozu kungu. Tikai 8% no Eiropas Savienības 20 miljoniem mazo un vidēju uzņēmumu šobrīd darbojas Eiropas Savienības līmenī. Protams, ka vien, četras pamatbrīvības ir jāievēro, un man tas nozīmē, ka uh, ka šis iekšējais tirgus ir sava veida franču siers ar caurumiem. Dalīkungs teica, ka mums ir jāpiemēro šīs Eiropas idejas. Es tikai vēlētos atgādināt, kas ir noticis nesenā pagātnē. Ja mēs vēlamies izveidot tādu iekšējo tirgu, kas balstītos uz četrām pārvietošanās brīvībām, uh, Ja mēs vēlamies izvairīties no ekonomiskā nacionālisma, kas šobrīd valda krīzes apstākļos, ja mēs vēlamies nodrošināt konkurētspējīgu ekonomiku, radīt jaunas darba vietas un veicināt ekonomisko izaugsmu, tad galvenajai prioritātei mums visiem ir atcelt patreiz esošās barjeras ne tikai Bulgārijas un Rumānijas strādājošajiem, bet arī citiem strādājošajiem no dalību valstīm, jo šīs barjeras ir izrādījušās nevajadzīgas jo ir dalība valsts, kuras ir piemērojis tā saucamos pārējais noteikumus. Protams, visam ir jābalstās uz zinātniskiem datiem, uz ekonomisko statistiku. Ja kāds runā par konkrētas dalību valsts darba tirgus izkropļošanu, tad tam ir jābūt balstītam uz faktiem un ne tikai uz kuluāru runām. Jā, Baroso kungs runā par iekšējā tirgus izveidošanas pabeigšanu. Arī tas nedrīkst palikt tikai un vienīgi vārdos, un mums ir jāizvairās no ekonomiskā nacionālais. Un Valjānas kundzei paldies, turpin priekšstādātāji kungs. Un tagad es dodu vārdu GONGL grupas pārstāvim Tavaras kungam pusotru minūti lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs. Runājot par strādājošo brīvu pārvietošanos, tad e, mēs šeit daudz runājam par Rumānijas un Bulgārijas strādājošajiem, bet e, tas attiecās ne tikai uz strādājošiem, bet arī uz minoritātēm. Jau šajā nedēļā tika runāts par Romu situāciju. Es uzskatu, ka likumam ir jādarbojās, lai nodrošinātu ietvaru, kurā notiek Eiropas vērtību aizstāvēšana, un viena no šādām pamatvērtībām ir brīva pārvietošanās. Ir dalība valsts, kurās valdības izmanto šo likumu, lai savā veidā darbotos pret Eiropas Savienības garu un būtību. Tātad mēs runājam par likuma tiesisko ietvaru. Mēs runājam tikai par burtu un nevis par būtību. Es uzskatu, ka mums ir jābūt daudz striktākiem un jānosoda, ja netiek piemērota pārvietošanās brīvība. Pēdējā laikā komisijas nostāja ir nedaudz mainījusies, bet komisija jau nekad nav bijusi īpaši ambicioza. Proti, komisija vienmēr ir apgalvojusi, ka tas ir dalību valstu kompetencē un komisija šeit neko nevar izdarīt. Taču, stājoties spēkā jaunajam līgumam, komisijai ir jāpieprasa brīva pārvietošanās brīdība tādas lielas teritorijas, kā piemēram Amerikas Savienotās valsts un Brazīlija, viņiem ir brīva strādājušo pārvietošanos šajās valstīs, un līdz ar to viņi no krīzes ir izgājuši daudz vieglāk nekā, piemēram, Eiropa, kurā eksistē ierobežojumi. Dalība valstis bieži vien aizsargā tikai savas ekonomiskās intereses un nedarbojas Eiropas kopīgu interešu vārdā. Komisijas uzdevums ir nodrošināt šo interešu aizstāvēšanu. Priekšsēdētais paldies Tavares kungam un tagad EFD grupas vārdā Batenkungs, divas minūtes lūdzu. Mēs eh, sākām runāt šeit par to, ka ja darba ņēmēja pārvietošanās brīvība nāk par labu dalību valstīm un ka tam nav negatīva ietekme uz dalību valstu darba tirgu. Amerikas Savienoto Valstu ekonomists, vadošais ekonomists, un tagad es viņu citēšu, tam piekrīt. Uh, ekon eh, imigrācijai nav nekādas jēgas, ja tā nenāk par labu dalību valsts tirgiem. 2003. gadā tika nopublicēts eh, Nīderlandes valsts ziņojums, kurā runa gāja par darba algu pieaugumu. Un arī Lordu palātas ziņojums 2008. gadā atkal citēšu runā par to, ka teorētiski mēs neesam novērojuši sistemātiskus pierādījumus tam, ka imigrācija nodrošina dinamisku pieaugumu un dzīves līmeņa celšanos. Neierobežot imigrāciju apvienotajā karalistē ir novedusi pie tā, ka iedzīvotāju algas ir samazinājušās, kamēr dzīves izmaksas ir palielinājušās, jo ir nepieciešama papildus dzīvokļi migrantiem. Un to pierāda skaitļi. Masīva lēta darba spēka iebraukšana varbūt nāk par labu attīstībā esošām ekonomikām, kuras joprojām izmantot dabas resursus. Šeit mēs varam redzēt, piemēram, Amerikas situāciju 19. gadsimtā. Taču runājot par pēcindustrijas sabiedrībām, tādām kā apvienotā karalista, šis nosacījums vairs nedarbojas. Protams, ka valdībām ir jāaizsargā savi pilsoņi un tad jāpalīdz kaut kādā veidā citām valstīm un viņu iedzīvotājiem, kaut vai, piemēram, noslēdzot dažādas tirdzniecības līgumus, kā to vienmēr ir darījusi Eiropas Savienība. Apvienotās karalists neatkarības partija uzskata, ka Eiropas Savienībā ir jābeidz šī praksa, kas nenāk par labu nevienam. Prieksēdētājs, paldies Batena kungam, un tagad es dodu vārdu individuāliem pārstāvjiem. Unguriānu kungs, trīs minūtes lūdzu. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Esošā krīze prasa ātru rīcību, e, lai pabeigtu vienoto tirgu. Ja mēs nevaram atvērt savu tirgu, iekļaujot darba tur, tirgu visiem Eiropas pilsoņiem, tad e, mēs vairāk zaudēsim nekā iegūsim. Eiropas komisija ir veikusi pi, e, izpēti, ka tas tikai nāktu pa labi, ja tirgus tiktu at, atvērts un bažas ir nepamatotas. Šāda te biedāš, biedēšana izrādās nepamatatota. 2006. gadā britu eksperti aprēķināja, ka 300 tūkstoši rumāņu apludinās Britā, e, Lielbritāniju meklējot darbu. Viņi joprojām vēl meklē. Nekas tam līdzīgs nav noticis. Patiesībā nav nekāda iemesla saglabāt šos ierobežojumus rumāņiem, bulgāriem, pieredze rāda, ka strādnieki no ār, e, austrumu valstīm piepilda e, caurums darba tirgu un aizņem tās darba vietas, kuras negrib pildīt vietējie darba, darba cilvēki. Rumāņi un Bulgāri e, Rietuma Eiropā neierodas, lai izmantotu labklājības sistēmas. Rumānijā un Bulgārijā ir Eh, labas, labi radītāji eh, izglītības jomā. Un viņi ir augsti kvalificēti drā, strādnieki. Ja mēs gribam izmantot savus resursus krīzes laikā, tad e, politiskā uzticamība un e, ticība mm, valsts starpā ir nepieciešama. Di pirms divām dienām Barozo kungs uzstājās šajā nāmā. E, un teica, ka mums ir vai nu jāpald kopā, vai jāgrimst atsevišķi, vai arī mēs varam parafrazēt, vai nu mēs strādājam kopā, vai arī mēs kļūstam par bezdarbniekiem atsevišķi. Paldies Unguriānu kungam, viena minūte. Kirilovu kungam. Priekšsēdētāja komisijas ziņojums norāda, ka uh, piedāvājums un uh, pieprasījums uh, regulē tirgu, nevis ierobežojumu. Un vēl tur ir teikts, ka uh, strādnieku plūsma no šīm valstīm ir maz ticama. Šie te nelikumīgie strādnieki tiek uh, nepareizā veidā izmantoti. Uh, rezultāts būtu tāds, ka viņi maksātu sociālos nodevis. Nu, strādnieki no šīm valstīm e, būtu iespējams daudz mazāk pēc skaitļiem e, salīdzinot ar citiem no trešajām valstīm. E, pārvietošanās brīvība un diskriminācijas noliegums ir viena no vērtībām Eiropas Savienībām. Un dažas no dalību valstīm ne, neievēro šos pamata principus. Uh, Es gribu uzsvērt priekšsēdētāju kungs. Tas ir svarīgi, ka mēs veidojam otrās, otršķirīgus eh, pilsoņus Eiropas Savienībā, un tas neko labi neliecina. Paldies! Divas minūtes Parvanovs kundzei. Paldies, priekšādētāji, komisāri, kolēģi. Kad mēs runājam par vienoto tirgu, Eiropas Savienību un vienoto darba tirgu, mums nevajag saglabāt mākslīgus uh, atdalījumus šajā tirgu. Katram, katram pilsonim ir tiesības strādāt citā dalību valstī. Un ja pastāv ierobežojumi, tad tas pārkāpj šo pilsoņu tiesības, un tamdēļ mums jādara viss, lai izvairītos no tā, ka tiek tiktu radīt eh, otršķirīga pilsoņa klase. Mums ir pienācis laiks atcelt šos ierobežojumus, tāpēc es vēršos komisijā un lūdzu nāk klajā ar pasākumiem, lai darba tirgus tiktu pavērts vēl plašāk parastiem strādniekiem no Bulgārijas un Rumānijas, protams, nepārkāpjot vietējos uh, likums darba tirgu. Strādnieki no Bulgārijas un Rumānijas meklē sev labāku nākotni. Un pateicoties tam, ta, rodas tāda pozitīva ietekme. Tas ir pierādīts. Tāpēc es vēršos pie komisijas. Uh, lai tā spērtu aktīvus soļus, lai izmainītu šī, šos tas čēršļus un lai eh, panāktu to, ka šie ieva, ierobežojumi netiktu pagarināti. Es gribu pasvītrot vēlreiz, ka Eiropas pilsoņi ir patiešām vērs, lielākā vērtība Eiropas Savienībā. Paldies Parvanovas kundzei Verģijā. Paldies, priekšsēdētāji. Francija, diemžēl, ir viena no tām desmit valstīm, kurās darbojas ierobežojumu attiecībā uz Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem. Es domāju, ka tieši Francija bija tā, kura uh, aicināja ievies šos ierobežojumus un lūdz arī pagarināt, paplašināt, li, e, attiecināt šos not, ierobežojumus uz Rumāniju un Bulgāriju. Hmm. Arī tagad um, pastāv bailes no šīm divām uh, jaunajām dalību valstīm. Pastāv vesels uh, juridisks arsenāls, lai ne, neielaistu šos strādniekus. Uh, aiz rumāņiem un bulgāriem seko arī Roma cilvēki, bet uh, pilsoņu pārvietošanās brīvība ir viens no galvenajiem principiem, un mēs vienmēr runājam par to, ka mēs aizstāvam cilvēku tiesības. Un šie cil cilvēki netiek uzskatīti Mm, viņi nav tas pats, kas eh, preču brīvība. Šajos ekonomiskās krīzes laikā, kā mēs varam eh, teikt, eh, tā, nāk klājā ar tādiem argumentiem, un kas mums būtu jādara, jo, lai pārliecinātu šīs valsts kaut ko darīt. Šie Šīs nav dalība valstu kriminis, e, kriminēšana, tā nav di diskriminācija pret strādniekiem, es tev neatbalstu. Veržijā kundze, paldies, tagad trīs minūtes Ivanovas kundzei. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi! Eiropas parlaments ar savu darbu vienmēr ir aizstāvējis Eiropas pilsoņu tiesības. Es domāju, ka vairums piekristu, ka diskriminācija uz jebkura pamata Eiropas Savienībā vienkārši nav iedomājama. Un Eiropas, mēs tādu Eiropas Savienību, kurā nebūtu šīs diskriminācijas, pievienošanās līgumi, uh, attiecībā uz Rumāniju, Bul Bulgārija paredzēja šos ierobežojumus, bet tie tomēr ir diskriminējoši. Mēs nevaram runāt par tu, par pienācīgu attieksmi pret Romas, e, Romiem, e, bet e, mēs nevaram diskriminēt divus, divu dalību valstu strādniekus. Es atbalstu savus kolēģis. Komisijas ziņojums saka, ka ārvalstu strādnieki no citām dalību valstīm nāk par labu šo valstu tautsaimniecībā. Mums ir tagad jāizdara izvēle vairāk vai mazāk integrācijas. Mums tikai jāiet pa vienu ceļu. Mums vajag spēcīgu un vienotu Eiropu. Bet mums ir jāievēro pamattiesības un pamatvērtības Eiropas Savienībā, lai to panāktu, un pārvietošanās brīvība ir viena no pamatvērtībām. Diskriminācija nedrīkst graut mūsu politika, jo vienoti mēs būsim spēcīgāki pasaulē. Es gribu eh, vērsties pie Eiropas komisijas tai vajadzētu labāk sadarboties ar dalību valstīm, kuras ir uzlikušos ierobežojums, lai tos varētu likvidēt pēc iespējas ātrāk. Un tas arī palīdzētu Eiropas ekonomikas atvesļošanās procesā, tas palīdzētu mums, skatoties acīs mūsu līdzpilsoņiem un pasakot, ka 21. gadsimtā Eiropā nav diskriminācijas. Paldies Ivanovas kundzei. Pusotra minūte Jotovas kundzei. Priekšādāja komisāra kolēģi ir skaidrs, kā Bulgārija un Rumānija mm, e, parāda tikai to, ka pastāv lielas bāiles no šiem strādniekiem. E, statistika, ko sniedz Eiropas komisija, rāda, ka mazāk nekā 1% no bulgāriem cenšas atrast darbu citās valstīs. Pat ekonomiskās krīzes laikā šī tendence nav mainījusies. Pilnīgi skaidrs, ka cilvēki pārceltos uz tām valstīm, kur tiek pieprasīts viņu prasmes, un dalība valstis, kas uzliek ierobežojums ļoti bieži, uh, tajās eh, bezdarbs ir lielāks nekā eh, Bulgārijā. Bez tām ierobežojam, eh, piemēram, Nīderlandē rumāņu bulgāru strādnieki, likumīgie strādnieki palielinājās par 8%. Šādi ierobežojumi nerisinās bezdarba problēma Eiropā. Uh, Tāpēc es vēršos pie Eiropas komisijas, lai, vēr, lai tā lūgtu šīs desmit dalību valstis, lai tās pārskata savus ierobežojumus. Mums ir nepieciešams, e, padomē notiks diskusijas, un e, tajās arī var izdarīt savu spiedienu. Mēs sagaidām, ka jūs būsiet nevien mūsu sabiedrotie, bet ka jūs arī piedāvāsiet kādus pasākumus. Uh, jūs eh, sargājat eh, lī, līgumus. Paldies! Vēpers. Nav mikrofona. My own language, but listen to your... Komisārkungs, es biju domājis runāt savā valodā, bet uh, Klausoties jūsos, es nolēmu runāt arī angļu valodā. Pirmkārt, tādēļ, ka mēs gribētu, lai jūs saprastu mūs, dzirdētu mūs tieši nevis ar tūku starpniecību. Notikārt, tāpēc, ka es domāju, ka šajā telpā, nu, ir vēls vakars, vēls vakara debatas, un šo, šobrīd mēs te esam galvenokārt rumāņi un bulgāri. Komisār kungs, jūs pieminējāt, ka Vairāk pētījumu rezultāti liecina par to, ka pēc uh, Austruma Eiropas un Centrāla Eiropas valsts pievienošanās Eiropas Savienībā problēmas neradās tajās valstīs, kur šie strādājošie no jaunajām dalību valstīm tika pieņemti. Gluži otrādi, šo strādājošo pie, pieņemšana palīdzēja palielināt um, ja, dalību valstu IKP un līdz ar to arī nekāda masveida darbspēka pieplūduma nebija. Uh, Un es domāju, ka tas e, nav mierinājums ne Rumānijai, ne Bulgārijai. Gluži otrā, tas parāda, ka notiek diskriminācija attiecībā uz vēl lielāku Eiropas Savienības iedzīvotāju skaitu. Man ir jāsaka, ka man pārsteidz arī jūs atbildi. Jūs sacījāt, ka tas ir dalību valstu ziņā. Ja mēs nevaram runāt par vienoto tirgu, neminot darba tirgu, un ja mēs visi saprotam, ka tās ir pamatiesības, tad kā tas var būt, ka tas ir dalība valsts ziņā, ja mēs zinām, ka pamatiesību īstenošana ir Eiropas Savienības kompetencē? Un uh, te netiek piemērots subsidiartāts princips. Līdz ar to, godīgi es, sakot, es domāju, ka komisijai vajadzētu darīt daudz vairāk, lai pārliecinātu dalību valsts atcelt šos ierobežojumus, kas pēc būtības ir necienīgi Eiropas Savienībai. Paldies! Gracias, Weber. Jara... Paldies Vēbers kundzei, un tagad pusotra minūte Tihau kundzei, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisārkungs. Brīva persona pārvietošanās ir viena no Eiropas Savienības pamat principiem. Ir, brīvais tirgus ir balstīts uz darba ņēmēju pārvietošanos brīvību, un tas ir arī veids, kā cīnīties ar bezdarba. Ekonomikas krīzi nevar izmantot kā iegānstu, lai turpinātu piemērot ierobežojošos pasākums, kas uh, liedz Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem baudīt darbņēmē pārvietošanos brīvību. Man arī jāsaka, ka dalību valstīm vajadzētu dot prioritāti Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem. Uh, pretstatā trešo valstu pilsoņiem. Barjeras, kas joprojām pastāv pret Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem noteiktiem pagaidu ierobežojumiem darba tirgu, var tikt uzskatīts par sociālo dēmpingu. Ja mēs šīs barjeras likvidēsim, tad tas aizsargās gan migrantus, gan uh, vietējos strādājošos. Fakts, ka valstis, kas joprojām nosaka ierobežojumus, ka biznesa pārstāvji ir lūguši tām šos šķēršļus likvidēt, nozīmē to, ka uzņēmēji saprot, ka darba devēji saprot, ka ierobežojumi ir slikti visiem, jo ik viens strādājošais gal galā maksās nodokļus, maksās um, iemaksas sociālajā drošības sistēmā. Un Eiropas Savienība pirmkārt ir 500 miljoni iedzīvotāji. Ievērosim viņu tiesības. Es mudinu komisiju uh, un dalība valsts izrādīt nepieciešamo politisko gribu, lai likvidētu visas barjeras, kas ir pret darba ņēmēju pārvietošanās brīvību. Paldies! Un tagad viena minūte Ivan kungam, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Komisār kungs. Šeit šovakar mēs runājam par problēmām, par izcinājumu un par attieksmi kas man ir grūti saprotam, proti par komisijas attieksmi, likumīgo darbas, darba spēku trūkums Eiropas Savienībā un, nove, noveco, un sabiedrība, kas noveco. To var kompensēt ar darba spēku no Austruma Eiropas. Gal galā te ir runa par Eiropas Savienības pilsoņiem, kas uh, mēro tūkstošiem kilometru, lai strādātu uz kaut kādu laiku citās Eiropas Savienības dalību valstīs, dar tos darbus, kurus Spānijas, Itālijas un Francijas iedzīvotāji nevēlas pildīt. Un uh, mūsu pilsoņi pild šādu darbus. Līdz ar to rietuma Eiropas pilsoņu problēmas atrisina austruma Eiropas pilsoņi. Ir grūti izprast komisijas attieksmi, jo uh, Šo problēmu būtu jārisina un jāņem vērā šo pilsoņu tiesības. Tagad nav skaidrs, kas notiek ar šo strādājošo, tātad Itālijā un Spānijā strādājošo sociālām garantijām, tā ka viņi atgriezīsies savās izcelsmes valstīs. Paldies! Un Ivana kungam, un tagad pusotra minūte Kretū kundzei, lūdzu. Paldies! Kā jau tika teikts četrus gadus pēc Rumānijas un Bulgārijas iestāšanās Eiropas Savienībā, mēs joprojām saskaramies ar šo barjeru, kas ne tikai traucē Eiropas projektam, bet arī ne, neievēro vai ignorē pozitīvo ietekmi uz darba tirgu, ko ir pienesuši Rumānijas un Bulgārijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Darbņēmē pārvietošanās brīvība ir pamatprincips un dati, ko mēs esam dzirdējuši, apliecina tikai absurdu to, cik šie pasākumi ir absurdi. Rietuma Eiropā iedzīvotāji noveco, trūks darba spēku zināmās jomās un eh, darba migrācija ir nepieciešams risinājums. Mēs tikko runājām par eh, čigānu situāciju Francijā. No šīs krīzes varēja izvairīties, ja šiem cilvēkiem būtu bijis iespējams atrast darbu un ja šie cilvēki netiktu turēti sabiedrības nomalē. Daži uzskata, ka var atrisināt krīzi. Uh, iztenojot kaut kāds policijiskus valsts pasākumus. Tā ir divkosība. Prostitūcija, ubagošana, nozieguma, tas viss ir nabadzības seks cits starpā. Vienīgais dzīvots beigais risinājums ir noteikt visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem vienlīdzīgu attieksmi. Paldies! Nu, un tagad brīvais mikrofons. Viena minūte. Mikulāsika kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, dārgie kolēģi! Daudz ziņojumu un statistikas dati liecina, ka darba ņēmēja pārvietošanās brīvība nāk par labu ekonomikai un uh, nav, tā nav negatīva ietekma uz darba tirgiem. Es personīgi domāju, ka visaugstākais brīvības, pārvietošanās brīvības rādītājs, tā skaitā darba darbinieku pārvietošanās ir jātiecina uz visiem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā, un tas ir pavisam, tas ir ļoti būtisks priekšnoteikums, lai iekšējais tirgus varētu sekmīgi darboties. Un uh, ir jāņem vērā arī to, ka visiem būtu jābūt vienlīdzīgiem, un tāpēc es atbalstu darbņēmē pārvietošanās brīvību visiem Eiropas Savienības iedzīvotiem, tā skaitā Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem. Un es lūdzu komisijai nepagarināt šādus ierobežojošus pārējais pasākumus, kas attiec uz Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem, jo tas nebūs Eiropas Savienības garā un tas nebūs uh, Eiropas Savienības pamatiesību hartas garā, kur 45. pāns nosaka, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir, uh, brīva, ir pārvietošanās brīvība visā Eiropas Savienībā. Paldies Mikulāsiku kungam, Masēšku kundzi lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu paust cerību, ka Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem noteiktie pagaidi ierobežojumi darba tirgu netiks paturēt spēkā pēc 2011. gada. Es domāju, ka mēs nevaram ļaut nepamatotām bailēm no ekonomikas viedokļa tikt izmantotām politiskā ziņā, lai eh, noteikti ierobežojums. Uh, Darba spēka migrācija jaunajās dalība valstīs ir palīdzējusi, ir veicinājusi ekonomikas izaugsmu Eiropas Savienībā un liberalizētajā tirgu ir atstājusi pozitīvu ietekmi. Krīzes laikā mobilie strādnieki ir bijuši ļoti noderīgi, jo visbeidzot ņemot vērā debatas par Romu, uh, stāvokli Francijā, es domāju, ka ir nepieciešams turpināt veikt pētījums un analīzi par migrantu strādnieku integrāciju jaun, no jaunajām dalībvalstīm. Mums vajadzētu sekot līdz, kā viņi tiek ie, integrēti tajos tirgos, kur ir notiks liberalizācija. Paldies, Bazesku kundze, un tagad viena minūte Dantīlas kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs ir eh, lielā mērā nepieciešams, lai Eiropas Savienības politikas, kuras attiecās uz iedzīvotāju pārvietošanos, respektētu pamattiesības un pamatbrīvības visiem Eiropas Savienības pilsoņiem gan jaunajās, gan vecajās dalību valstīs. ES nekavējoties ir jāpieņem kopīgs eh, likumdošanas normu ietvars, kurš attiektos uz darba ņēmējiem, kuri vecajās dalību valstīs ierodas no jaunajām dalību valstīm. Liela daļa no jaunajām dalību valstīm ierodošos darbinieku joprojām sastopas ar šķēršļiem, un viņiem netiek nodrošināta brīva pieeja Eiropas Savienības darba tirgiem. Eiropas komisijas uzdevums ir raudzīties, lai gan vecās, gan jaunās dalību valsts ievērot Eiropas Savienības normas, un tas attiecās arī uz iedzīvotāju brīvu pārvietošanos priekšsēdētājs. Paldies Dancilas kundzei, un tagad vienu minūti figurēidas kundze. Priekšsēdētājs kung, priekšsēdētāja kungs. Tas, ka pēdējā laikā fra no Francijas republikas ir tikuši izsūtīti Rumānijas Romi, pierāda to, ka darba tirgus pagaidu ierobežojošie pasākumi, kas liedz pieeju strādājošiem no Bulgārijas un Rumānijas, ir nodrošinājuši nevienādu situāciju daudziem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Šobrīd Francijas valdība slēpjas aiz šīm akcijām un eh, neatzīst, ka patiesībā šie pasākumi rada tikai plaisu starp nabadzīgiem un bagātajiem. Es domāju, ka padomai, komisijai un dalību valstu valdībām vajadzētu uh, sīkāk izvērtēt to, kāda ir sociālā kohēzija Eiropas Savienībā un vajadzētu izskaust diskrimināciju pret Eiropas Savienības pilsoņiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs turpina figurēdas kundzei, un tagad Kelim kung, kungs eh, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs ārkārtīgi interesants jautājums, un patiesībā tas ir pamat brīvības jautājums visiem Eiropiešiem. Tas attiecās arī uz daudzām citām dalību valstīm, un daudz dalību valsts no tā ir tikai ieguvušas. Runājot par tā saucamo ķeltu tīģeri, manu dalību valsti, tad eh, īrijai tikai jauno dalību valstu darba spēks ir nācis par labu. Protams, šobrīd keltu tīģeris ir minis, miris, Daudz jaunu cilvēku atstāja valsti, un tie, kas neatstāja, jauniešiem ir grūti atrast darbu īrijā. Es uzskatu, ka ilglaicīgā laika periodā raugoties, vienīgais, kā mēs varam nodrošināt noturīgu darba tirgu un sociālos labumus, ir izveidot kop, kopsaucēju pilnīgi visiem darba ņēmējiem. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam garantēt, lai visas brīvības tiktu ievērots Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Turpina prieksēdētāja kungs. Kelī kungs, nebaidieties, ķeltu tīģeris celsies augšā no pelniem kā fēniks. Un tagad es dodu vārdu Jārs, Jārkungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ir pareizi teikt, ka darba ņēmēja pārvietošanās brīvība ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībai. Svarīgi ir arī darba ņēmēja pārvietošanās tas, lai, lai darbņēmē pārvietošanās brīvība būtu pat par sevi saprotama, bet pastāv atšķirīgas situācijas un ietekmes dalība valstīs, un uh, tāpēc ir uh, jāievēro šādi termiņi, ja runa tikai par to, lai uh, šo te cilvēku uzticēšanos vairotu, tad um, ir jāņem vērā tas, ka pārējais noteikumi ir laikā ierobežoti, un mēs pieturamies pie šī principa. Taču ir nepieciešams arī īstenot tādu ļoti profesionālu diskusiju par šo jautājumu. Paldies! Paldies Jārkungam! Komisāra kungs, tagad es dodu jums vārdu, lai noslēgtu debats par šo jautājumu parlamentā. Paldies, turpina Dalī kungs! Un tiešām noslēdzot šīs debates, mums ir jāpiemina pārējais periodu noteikumi. Šie pārējais, note pārējais periodu noteikumi tika ieviesti tāpēc, lai vecās dalību valsts tā saucamās varētu izvairīties no darba tirgus izkropļošanas, iestājoties jaunajām dalību valstīm. Taču jautājums par pārejas periodu šobrīd ir aktuāls. Kā jau par Vanovas kundze pieminēja, uh, labākais aktīvs, kas ir Eiropas Savienībā, ir mūsu pilsoņi. Un, lai nodrošinātu efektīvu iekšējo tirgu, tam ir jādarbojas gan darba tirgu, gan arī pārvietošanās brīvību ziņā. Jā, darba spēka brīva pārvietošanās ir būtiska, un šeit darētu pieminēt to, ka patreiz mēs esam dzirdējuši par situāciju, kurās veselības aprūpē strādājošie ir tikuši pakļauti šīm citās dalību valstīs piemērotamajiem ierobežojumiem. Tāpēc es uzskatu, ka tiešām vajadzētu griezties pie dalību valstīm, lai tās atceltu šos pārējais noteikums pēc iespējas ātrāk. Protams, ka komisija turpinās raudzīties, kā dalību valsts īsteno šos pārējais periodu noteikums, uh, un vienlaicīgi sadarbībā ar dalību valstīm mēģināsim strādāt pie labākiem noteikumiem. Mēs turpināsim pamudināt dalību valstis, lai tās pieņemtu noteikumus un sekotu līdzi situācijas izmaiņām darba tirgūs un arī Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem būtu pieejams viņu darba tirgus. Paldies komisāru kungam, turpina priekšsēdētājs. Līdz ar to mēs esam pabeiguši izskatīt pirmo darba kārtības punktu šās naktas plenāru sēdē un pārējām pie nākotnā, nākošā. Un tas ir komisijas paziņojums par no klonētiem dzīvniekiem iegūtu produktu.